attiecīgā persona tiek arī apstiprināta. Tālāk saskaņā ar pasvī, parakstītiem citiem um, tiesību aktiem, kas jau ir parakstīti un tiesās spēkā, un tas arī tiek pievienots šīs sēdes protokolam. Tālāk darba kārtības